vārdu referentē Balzānī kundzē. Grācija, prezident. Paldies. Pilnvarojams trilogam uzsāka budžeta procedūru un tās vispraktiskāko posmu. Šajā posmā budžeta iestādes patiešām sāk reālas diskusijas, lai nodrošinātu tādus rezultātus, kādi mums ir vajadzīgi. Pirmkārtām es vēlētos paust eh, cerību, ka šis trialogs patiešām piedāvās mums vajadzīgās iespējas, un mēs izmantosim šīs iespējas. Esam jau uzsākuši budžeta procedūru, kā jau es teicu, eh, reālā garā. Dalībvalstis ievieš ļoti sarežģītu politiku, lai konsolidētu savu budžetu. Šī politika ir jāveido tā, lai mēs varētu stāties pretī krīzei, lai varētu atkal iekustināt ekonomiku un piesaistīt investīcijas. Tieši tāpēc pašlaik Eiropas Savienības budžets ir vienīgais, kas var nodrošināt pievienoto vērtību, uh, izdevumiem, investīcijām, resursiem un var spēlēt arī ļoti nozīmīgu lomu. Kā jau es minēju, visizšķirošākais ir tas, ka mums ir jāsāk tieši ar 2020. gada stratēģiju. Šajā stratēģijā ir eh, paustas visas parlamenta bāžas, viss, kas parlamentam ir pats svarīgākais šajās debatēs. Tieši tāpēc ir jāsāk ar praktisku īstenošanu, ir jāveido šī stratēģija, jo to mēs esam izvēlējušies par instrumentu, kas atkal iekustinās e, savienību. Mums vajadzētu iekļaut šajā stratēģijā arī finanšu dimensiju, un tas nozīmē, ka mums ir jābūt pietiekami konsekventiem un arī uzticamiem. Mēs nevaram paveikt neko ambiciozu, ja mēs nesāksim strādāt uzreiz. Pašlaik mums ir vajadzīgs tāds instruments, kas varētu iekustināt ekonomiku. Tas ir izšķiroši. Mums ir vajadzīga konsekvence, ticamība, mums ir vajadzīga arī uh, ambiciozi mērķi. 2020. gada stratēģija ir faktors, Eiropas Savienības stabilitātei, kas tai ir ļoti nepieciešama. Ir arī vairāki citi fakti, kas būtu jāpiemīna. Ir tādas politikas, kas eh, tikai parādās, gribētu pieminēt vidusjūras reģionu. Ir jānodrošina arī ārējā dimensija Eiropas Savienībai. Pašlaik mēs neredzām pārāk eh, lielu vadību šajā jomā. Tas nozīmē, ka šīs budžets nav tikai instruments, kuru mums vajadzētu apstiprināt. Skatoties nākotnē, šim instrumentam ir jāsāk darboties jau šī gada laikā. Tas nozīmē, ka te nav runa tikai par maksājumiem eh, nākamajā gadā. Ir jārunā par to, ka šis budžets jau ir šī gada budžets. Es jau pieminēju konsekvenci un ticamību. Mums ir izlēmīgi jāizmanto Eiropas Savienības budžets kā galvenais instruments, kas stāsies pretī krīzei un kas varēs arī darboties līdzās konsolidējošai politikai dalību valstīs. Mums ir jāatrod sev pareizā loma, mums ir jānodrošina tas, lai Eiropas Savienība būtu stabila. Tieši par to es esmu uztraukusies. Mums ir jāizmanto trilogu piedāvātās iespējas, tās ir patiešām labas. Ir jānodrošina godīga un noderīga viedokļa apmaiņa, tā lai mēs varētu nodrošināt, ka um, mūsu problēmas uh, vispārējie pietiekami labi sapratīs. Šīs dokuments ir uh, izšķirošs. Tas ļauj mums nosūtīt pareizos signālus par mūsu spējām darboties Eiropas Savienības labā, kas pašlaik ir tik svarīgi. Lielas paldies Balzānī kundzei. Dodu vārdu Levandovska kungam Eiropas komisijas vārdā. Priekšsēdētā kungs referentes kundze. Esmu ieradies, lai uzklausītu jūsu viedokļus par komisijas piedāvāto budžeta projektu un par tri, pilnvarojumu trialogam. Mūsu priekšā ir ļoti nozīmīgs darbs. Un uh, drīz viena trilogā mums būs iespēja apspriest tādus punktus, kas interesē Eiropas parlamentam. Tas bija skaidrs, un to es arī dzirdēju referentes prezentācijā. Ir jāņem vērā pašreizējie ja neparasti apstākļi, un tieši tāpēc 2012. gada budžeta sastādīšana un diskutēšana nevar notikt tāpat kā iepriekš. Ir jānodrošina līdzsvars starp publiskā finansējuma konsolidāciju un investīcijām izaugsmē un darba vietā. Es domāju, ka mūsu projektā tas ir redzams. No vienas puses mēs eh, nodrošinam ieguldījumu, jo pat krīzes laikā ir vajadzīgas investīcijas, lai nodrošinātu Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanu. Tā ir mūsu atbilde 2012. gada budžetā. Tāpat mēs esam arī palielinājuši 2020. gada stratēģijas prioritātes. Mūsu tāmē tas. Uh, aptver 62 miljardus, jeb 43% no Eiropas Savienības kopējā budžeta. Ko tad nozīmē, ka mēs esam palielinājuši šīs prioritātes? Tie ir runa arī par Lisabonas izdevumiem, un tas ir pieaugums par 4%. Otrā atbildes daļa, protams, ir ļoti strikta pieeja administrācijai. Eh, nulle izaugsme komisijai un arī tā saucamās negatīvās prioritātes. Mēs ļoti strikti izvērtēsim programmas, skatīsimies, kur tās darbojas un kur nē, skatīsimies uz rezultātiem, un dažās jomās ir paredzēts samazināts bu budžeta finansējums 2012. gadā. Tā rezultātā 2012. gada budžets ir gandrīz par 9 miljārdiem mazāks nekā Uh, griezti, kas bija noteikti finanšu perspektīvās 2012. gadam. Tas ir mūsu kopējais uh, pienākums, lai mēs varētu rast atbildi uz globālo attīstību. It īpaši tas attiecas uz vidusjūras reģionu. Esam nolēmuši um, ieviest uh, grozījumus 2012. gada budžetā. Par to vienojāmies pirms nedēļas. Mēs vēlamies veicināt mūsu atbildi vidusjūras reģionam mēs to palielināsim par gandrīz vienu miljardu uh, eiro nākamajiem periodiem. Nākamajos gados tie būs uh, gandrīz vēl 5 miljoni eiro, kas būs paredzēti kopēji kaimiņa tiecību politikai. Tās būs iekļauts uh, ceturtās kategorijas rezervē, bet tāpat mums ir jādomā arī par elastīguma uh, instrumentiem par 150 līdz 153 miljoniem eiro. Protams, ka maksājumiem ir jāpieaug par 4,9%, bet eh, tas tiek darīts, lai mēs pildītu savas juridiskās saistības, kas finanšu perspektīvu beigu posmā pieaug. Vēlreiz man ir jāatkārto, ka Tas ir 8,8 miljardi eiro mazāk nekā 2012. gadam paredzētie griezti. Pieaug pētniecība, pieaug kohēzija, jo pašlaik tā ir iekustējusies, mums ir pilntiesīgas programmas, mums ir paveiktas programmas, mums ir jāmaksā dalība valstu rēķini. Kopumā pat kohēzijas jomā mēs esam pat zem šiem griestiem, kas bija paredzēti 2012. gadam. Es eh, nesagaidu, ka diskusijas ar padomi būs vienkāršas. Ir jāatcerās, ka 2011. gada procedūra bija diezgan destruktīva. Mums ir vajadzīgs parlamenta atbalsts, lai mēs izveidotu pietiekamu budžetu nākamajam gadam, lai no vienas puses būtu konsolidācija, no otras puses izaugsme un darba vietas. Mēs ceram, ka šogad šī procedūra būs gludāka un nebūs tik nervoza kā iepriekšējā gada procedūra. Paldies, komisāra kungs! Un tālāk Muņas kundzei vārds. Liels paldies! Runājot par 2012. gada budžetu un komisijas attieksmi, šķiet, ka tas aprobežojas ar to, ka ir vienkārši burtiski jāizpilda uh, budžeta likums un viss, taču mums ir vajadzīgs atbilstošas uh, politikas. Eiropa gal galā rada pievienoto vērtību un uh, budžetam ir jābūt tādam, kas var palielināt eh, nodarbinātību, izaugsmi un galu galā eh, sasniegt 2020. gada stratēģijas mērķus. Padome, parlaments un komisija eh, visām trīs iestādēm ir jāstrādā kopā, lai Eiropas Savienība tiešām kļūtu par globālu spēlētāju. Ir visai grūti panākt to, uh, ar tādu priekšlikumu, kāds šobrīd ir mūsu priekšā. Mums ir arī visā pasaulē jāveicina cilvēktiesība ievērošana, mieru, stabilitāte. Eh, ja mēs runājam par Eiropas eh, kaimiņa attiecību politiku un skatāmies, kas notiek vīdus jūras reģionā, šo notikumu attīstība arī ir jāatspoguļo budžetā. Ja mēs pastamies, kas notiek uh, piemēram, Palestīnā un palīdzību Palestīnai. Šeit budžets arī ir ievērojami apgriezts un viss šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs. Ārējās rīcības dienests ir ārkārtīgi svarīgs un mēs nevaram nepārtraukt samazināt šo palīdzību mūsu kaimiņu valstīm. Uh, Bez tam ir jāizvērš mūsu ārpolitika arī citās pasaules daļās, piemēram, Latviņamerikā. Mums eh, arvien biežāk rodas problēmas ar dažādu problēmu realizāciju un to pienācīgai realizācijai un pabeigšanai ir vajadzīgs atbilstošs finansējums. Bez tam ir nepieciešama arī noteikta elastība budžetā. Liels paldies! Tagad budžeta kontrols komitejas vārdā Čacimār Cākis kungs lūdzu. Priekšādētā no budžeta kontrolas viedokļa mums bieži vien ir tiekts, ka mēs esam, mēs esam daudz kļūdījušies, un ja eh, tiek pieļautas kļūdas daudz procentu līmenī, tad ir jāatcerās, ka arī dalībvalstīm ir jāuzņemās atbildība. Bieži vien tieši dalībvalstis ir tās, kas eh, pārmet parlamentam Kamerons, piemēram, teica, ka ir jānodrošina tas, lai nauda tiek labāk iztērēta, nevis lai tās ir vairāk. Un kurš tad ir visvairāk grēkojas? Tās ir tieši, Liel, tā ir tieši Lielbritānija. Daudzas programmas tur ir apstādinātas. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka noteikumi ir pārāk komplicēti. Tieši tāpēc es gribētu lūgt kolēģis un īpaši komisiju kopā ar dalību valstīm cīnīties par vienkāršākiem noteikumiem, par labākām uzraudzības sistēmu un arī par jaunu elementu ieviešanu, piemēram, pētniecības politikā. Ja, ja tiek ieviests atalgojums, ja tiek ieviestas cenas par īpaši novatorisku projektu, tad ir daudz vienkāršāk to uzraudzīt. Tāpat arī kohēzijas politikā, ja tiek piešķirti aizdevumi, mēs varam e, panākt šeit tādu kā svīras efektu. Ir patiešām jā, jāiestājas par novatoriskumu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Čucmēr e, Kākas kungam un tālāk Vērēšas kundas nodarbinātības komitejas vārdām. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, uh, nodarbinātības un sociālo lietu komitejas prioritātes uh, ir uh, tādas, ka jācīnās pret bezdarbu. 5,2 miljoni jauniešu, 23 miljoni cilvēki ir bez darba, krīze joprojām nav pārvarēta un ir jā prasa padomēji uzskatīt nodarbinātību par prioritāru jautājumu, kad tiek izvērtēta izaugsme un kad tiek domāts par 2011. un 2012. gadu, nevar izvirzīt par galveno prioritāti tikai budžeta samazināšanu. Ir jādomā arī par stratēģijas 2025 galvenajām prioritātēm - paaugstināt nodarbības līmeni, samazināt mm, nabadzības eh, skārto cilvēku skaitu un ir nepieciešama sadarbība starp Eiropas Savienības budžetu un dalību valstu budžetu. Mēs ļoti pateicamies mūsu referentei Baldzānī kundzei par to, ka viņa ir aizstāvējusi mūsu komitejas nostāju trialogā. Paldies! Un tālāk Šurjan kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji! Reģionālās attīstības komitejas vārdā es varu sacīt, ka mēs esam apsprieduši priekšlikumu, mēs varam to atbalstīt. Mēs esam pārliecināti, ka tas ir ļoti rūpīgi izsvērts, lai sagatavot mūsu trialogam un arī visam budžeta veidošanas procesam. Reģionālās attīstības komitejas svarīgākais jautājums ir kohēzijas politikas finansēšana, un tieši tādēļ mēs vēlētos uzsvērt, ka septiņu gadu budžeta cikla laikā mēs esam nonākuši tādā punktā, kad dalība valstis ir spējīgas apgūt arvien lielāku finansējumu daļu. Pēdējā gada laikā tika iztērēts eh, divreiz vairāk naudas nekā eh, jebkurā no iepriekšējiem gadiem. Tas norāda arī eh, pātrinājumu Eiropas Savienības līdzekļu apguvē, taču jāsaka, ka tas norāda arī uz tendencēm un situāciju dalībvalstīs. Paldies, Surjana kungs! Un tālāk Kapulas Santas un kultūras komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, par eh, otro sādaļu, par kap. Tur faktiski pirmajā pīlārā nav problēma, 90% izdevuma daļa un faktiski īstenošanas rādītāji arī sasniedz gandrīz 100%. 2012. gadā mēs maksāsim arī eh, pap paplašināšanās izmaksas, taču otrajā pilārā rodas problēmas, jo pārneses šobrīd ir mainītas un mums ir vajadzīgs koordināšanas periods. Uh, bet uh, tas kavēs maksājums un dalību valstīm šeit var rasties ievērojamas grūtības. Otrais jautājums ir saistīts ar konkrētām problēmām ar augļu un dārzeņu uh, izplatīšanu skolās un atbalstu vistrūcīgākajiem. Es e, domāju, ka tiesa pie, ir piekritusi tam, ka tas viss ir ievērojami jāsamazina, taču ir jāmobilizē līdzekļi šāda veida palīdzībai un jārealizē intervences mehānisms. Uh, mums ir krīze un ir nepieciešama solidaritāte. Uh, bet eh, jūsu prioritātes reizēm norāda uz sirdsapziņas trūkumu. Paldies! Tālāk Ludvigsena kungs, ekonomikas un monetāro lietu komitejas vārdā. Paldies! Mūsu komiteja vēlētos norādīt uz trim prioritātēm. Vispirms ir nepieciešama jauna ko finanšu kontrolas institūcija Eiropas Savienībā. Tā ir jānodrošina finansējums, un šīs institūcijas uzdevums būtu garantēt finanšu tirgu stabilitāti. Tāpat vajadzētu arī uzsākt pēt pētījumus uh, un uh, izstrādāt atbilstošas organigrammas. Tāpat ir nepieciešams, lai ekonomiskās pārvaldības pakete tiktu efektīvi pārvaldīta jau no paša tās darbības sākuma. Un treškārt ir jāparēdz manevrēšanas iespējas budžetā, lai nodrošinātu statistikas datu kvalitāti. Un mēs nedrīkstam aizmirst, ka statistikas datu trūkums ir viens no krīzes cēloņiem. Paldies, Ludvigson kungs! Un tagad Būtikofer kungs Rūpniecības komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Priekšsēdētāja komisāra kungs referentes kundze. Pirmkārtām es vēlētos referentei sirsnīgi pateikties mūsu komitejas vārdā par viņas ļoti intensīvo un pretimnākošo sadarbību. Es gribētu teikt, ka viņa ir līdz ar to parādījusi ļoti labu piemēru. Komisāra kungs, jūs teicāt, ka mēs nedrīkstam darboties tāpat kā iepriekš. Uh, Protams, tas ir pa pareizi. Bet tajā pašā laikā ir jāsaka, ja mēs skatāmies uz enerģijas prioritātēm, kas ir iekļautas 2020. gada stratēģijā, tad mums rodas iespējas, ka e, komisija šķiet darbojas tāpat kā agrāk, jo prioritāte nav uh, samazināt finansējumu, taču šeit parādās samazinājumi e, enerģētikas politikā. Uh, Amerikāņi saka, ka uh, e, naudai ir jānāk par labu cilvēkiem. Nedrīkst vienkārši uh, izteikt solījumus un pēc tam tos nepildīt. Tiek runāts arī par izmaksu eksploziju tādos lielos projektos kā ITER vai Galileo. Līdz ar to netiek ievēroti termiņi. Mēs esam izteikuši priekšlikumus un cerams, ka tie arī gūs atbalstu. Uh, Pēdējais, ko gribēju pieminēt, ir mazie un vidējie uzņēmumi. Mēs vēlamies noteikt prioritātes, lai tie varētu piekļūt pētniecības un uh, novatoriskiem uh, finanšu līdzekļiem. Paldies Butikofera kungam un tālāk Keller Kellers kundze. Paldies! Liba komiteja apsveic eh, to, ka eh, drošības un tiesiskuma eh, telpai ir piešķirts vairāk līdzekļu, bet ir jāizvērtē esošās programmas, un tam ir jābūt par pamatu jaunu programmu veidošanai. Mēs redzam iespējas sinerģijām, eh, iespējas izvairīties no dublēšanās un padarīt lietas vienkāršākas, lai tiešām būtu pievienotā vērtība visam, ko mēs darām. Lība komiteja ir pārliecināta, ka ir jāplūko tas, kas notiek šobrīd ap mums, un mums ir jāuzlabo mūsu uh, naudas izlietojuma kapacitāte gan Romu integrācijas jautājumos, gan uh, bēgļu jautājumu risināšanā. Un visbeidzot, varbūt tas komisijā varētu būt interesanti, Lībes kom Lība komiteja ir pārliecināta, ka daļa budžeta tomēr ir jāievieto uh, rezervē, jo nav skaidrs par uh, rezultātu. Un Ja FDP programma netiks realizēta, tad īsti arī nav skaidrs, cik tur vajadzīgs naudas, tādēļ to visu vajadzētu nolikt rezervē. Paldies, Kēler kungs, un tālāk dodu vārdu. Matēras kundze, jo savu dargas kungu šķiet nav zālē. Uh, Paldies, priekšsēdētāji cienījamie kolēģi. Finanšu situācija un ekonomiskā situācija šobrīd ir sārežģīta un tādēļ ir arī grūti saskatīt, cik uh, pamatīgas cīņas izcīna atsevišķi cilvēki un dalība valstis, cīnoties ar valstu parādiem tā tālāk. 20. gada stratēģija, protams, protams, eh, ir diezgan tālu prom, bet šķiet, ka tieši 12. gads varētu būt tas, kas ļautu mums pāraut šo aburto loku un sākt virzīties uz priekšu. Eh, komisija ir diezgan atbildīgi izturējusies pret budžetu, taču mūsu komitējai, diemžēl, mēs esam saņēmuši ļoti nelielu pieaugumu, īpaši tādām programmām kā progress Eh, kur ir paredzētas iniciatīvas, eh, kas vērts uz jaunu cilvēku atbalstīšanu, uz nabadzības pārvarēšanu, eh, kur ir ietvērtas politikas, kas ir vērstas uz cīņu pret vardarbību pret sievietēm un tā tālāk. Nu jā, uzlūko 12. gada budžets kā tāds, kas tomēr ir piemērots šā brīža sarežģītai situācijai. Uh, Paldies, Matēras kundze, un tālāk eh, runātāji no grupām, EPP grupas vārdā Lāvies kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisāri kungs, dāmas un kungi. Uzdevums, eh, kas bija jāveic trijām institūcijām, nebija vienkāršāks. Mums vajadzēja definēt uh, resursu līmeni, kas varētu realizēt eh, uzdevumus, kas mūs sagaida tuvākajos gados. Mums ir jāatrod līdzsvars starp eh, izaugsmas prasībām, attīstības prasībām un arī reālajām iespējām un eh, taupības režīmu, kas, kuram mēs ejam cauri. Un eh, jāsaka, ka šis dokuments ir ļoti svarīgs solis. EPP varētos dot savu ieguldījumu referentes eh, dokumentam un mēs vēlētos uz, pasvītrot nepieciešamību, norādīt uz to, ka ir resursi, eh, būs pieejami 2020. gada stratēģijas realizēšanai. faktiski tam vajadzētu darboties kā svirai, lai uh, palīdzētu dalībvalstīm izkļūt no krīzes. Mūsu izaugsme balsās uz inovāciju, uz attīstību, uz solidaritāti, uz darba vietu radīšanu. Ir nepieciešams, protams, arī atbalsts uh, maziem vidiem uzņēmumiem. Faktiski tas ir vienīgais veids, kā, uh, var, kā Eiropu izvilkt no krīzes, un mēs atbalstām ideju uh, par to, ka ir jāveido Eiropas pievienotā vērtība, un to var izdarīt caur pareizu finanšu plānošanu. Šeit ir uh, tāda ļoti konkrēta lieta, tātad izanalizēt, kādi līdzekļi netiek iztērēti un tos eh, pēc tam atgriezt Eiropas Savienības budžetā, bet pašlaik uh, mums nav tiesiskā pamata, lai to varētu šādā veidā izdarīt. Un uh, Šis darbs mums ir jāveic līdz decembra sākumam, lai mēs panāktu noteiktu uh, sabalansētības un saskaņot šīs lietas ar dalību valstīm. Mums ir jāspanāk mūsu strateģiskie mērķi, jo mums ir jāpalīdz uh, visiem 500 miljoniem Eiropas pilsoņu. Paldies! Tālāk Hercogs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu paspējusi laikā uz savu uzstāšanos. Es sveicu visus eh, šajā zālē. 12. gada budžets ir tāds eh, mazais brālis ekonomiskās pārvaldības pakotnē, jo mērķi ir eh, līdzīgi. Ir jārada ekonomiskais un finanšu līdzsvars, nodarbinātība jāizmanto atbilstošie finanšu instrumenti. Mums ir vajadzīgi rezultāti, mums ir vajadzīgas darba vietas, mums ir vajadzīga izaugsme, mums ir uh, vajadzīga rūpniecības politika un uh, galu galā spēcīga tautsēmniecība visā Eiropā. Mēs nevaram cerēt uz uh, IKP pieaugumu apstākļos, kādos mēs atrodamies šodien. Uh, Eh, mums, mēs nevaram atļauties arī nestabilu eiro, un mēs nevaram sagaidīt, ka dalība valstu uz IKP balstītās iemaksas pieaugs, taču mēs esam izvirzījuši savus mērķus, un mums ir jāvirzās uz 20. gada stratēģijas izpildi. Eiropa nedrīkst pagrimt, Eiropa ir jākļūst par pasaules inovatīvu reģionu, mums ir vajadzīga jauna industriāla revolūcija. 2012. gada budžetam ir jākļūst par daļu no 2020. gada stratēģijas. Mēs šeit runājam par šīs desmitgada programmas otro gadu Un mēs nevaram vienkārši teikt, ka kaut kad vēlāk, desmit gadu laikā, mēs beidzot sāksim uh, panākt kaut kādus rezultātus. 12. un 13. gada budžetiem un 7. ietvaru programmā ir jākalpo šiem mērķiem. Paldies un tālāk Haglund kungs. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlējos pateikties mūsu izcilai referentei par viņas veikumu. Es priecājos par to, ka šim darbam kā sarkans pavadiens lejas cauri stratēģija 2020. Tā ir nākotnes stratēģija, kurai ir jāiekļauj arī e, jaunais daudzgadu e, finanšu plāns, un es domāju, ka tam būs izšķiroši svarīga nozīme. Mēs esam uzsākuši ilgu un sarežģītu procesu, sākot jau darbu pie 2011. gada budžeta. Mums ir bijušas ļoti sarežģītas konsultācijas ar Eiropadomi un ir jāpauž nožēla par dažiem palielinājumiem 2012. gada budžetā, ko ierostina komisija. Komisija, mūsuprāt, iet pārāk tālu šais jautājumos Manuprāt, būtu jāpalielina budžeta izmantošanas efektivitāte, pirms tiek palielināts budžeta apjoms. Tikai tā mēs varam sasniegt uh, virzību uz priekšu. Tāpat jānorāda, ka katru gadu vairākos sektoros mēs redzam, ka tiek palielināts uh, finansējums, bet pēc tam šis finansējums netiek iztērēts un tiek atmaksāts atpakaļ. No tā mums būtu jāizvairās. Mums ir jāsaprot, kāda ir reālā ekonomiskā situācija Eiropā, un tas nozīmē, ka šim budžetam nevajadzētu būt tik lielam, kā to vēlas komisija. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram samierināties ar nulles pieaugumu, bet varbūt vajadzētu labāk pārskatīt prioritātes. Un mūsu grupai ir jāuzņem sava atbildība un budžetam jābūt ir atbildīgam. Paldies, uh, Haglunda kungs, un tagad Eiropas konservatīvo reformistu grupas vārdā Bokroš kungs. Paldies, uh, Grieķijas uh, valsts ir uh, vairs uh, nespēja pildīt savu lomu un uh, uh, ir jāsniedz palīdzība. Patiesībā šeit ir runa nevis par likviditātes, bet par maksātnespējas krīzi, bet Eiropas institūcijas to vēl nesaprot. Nav jēgas uzkrāt grieķu maksā, uh, nodokļu maksātājiem vēl papildus parāgu slogu, tas ir kontraproduktīvs. Uh, ir jā uzņēmas atbildība kreditoriem par šiem parādiem. Vācu un franču bankām ir jārekapitalizē šie aizdevumi. Tagad Eiropas Savienība ir nonākusi uh, lamatās, tika izveidota uh, Eiropas centrālā bankā Austrum Eiropas valstīs aizliedzot valsts parādu veidošanu. Tika izveidota Eiropas centrālā banka pēc tāda paša parauga kā bijušajās komunistu valstīs, un tagad mēs esam nonākuši strupceļā. Tieši tā mums jāskatās uz 2012. gada budžetu. Mēs nevaram cerēt, ka uz lielākām iemaksām no dalību valstīm uzdaļot smagāku slogu nodokļu maksātājiem piecu maksāt spējīgo valstu vadītāju parakstītā vēstule netrīkst tikt ignorēta. Un tiešām mēs nedrīkstam arī aizmirst pagājušā gada izgāšanos, ko piedzīvoja parlaments budžets sarunās. Mūsu mērķiem trialogā ir jābūt realistiskākiem un mērenākiem un jādomā par tiem izaicinājumiem, kas stāv Eiropas Savienības priekšā nākotnē. Paldies tagad eh, zaļo grupas vārdā Tripels kundzei vārds. Priekšēdētā kungs, godāmie kolēģi, komisāra kungs, pirmām kārtām es vēlētos eh, vispārīgi atbalstīt to, ko teica komisārs Levandovskis. Krīzes laikos ir eh, jānodrošina īstais līdzsvars starp taupīšanu, uh, starp labu līdzekļu izmantošanu, starp stingrību un vienlaicīgi starp eh, iespēju investēt, tā lai mūsu ekonomika pavisam neiegrimst eh, bezdibenī. Tieši tāpēc mums vajadzētu tādu mēru piemērot eh, mūsu budžetam. Tagad ir jāuzdod jautājums, vai šis princips, ko formulēja komisārs, tiek ievērots. Uh, Zaļie uzskata, ka ir vairāki kritizējami punkti. Paskatīsimies uz ITER projektu kā konkrētu piemēru. Mēs varam konstatēt, ka šis projekts ir ieguvis visvairāk um, finanšu līdzekļu. Tie ir gandrīz 750 miljoni eiro. Tas ir ļoti svarīgs projekts, bet tajā pašā laikā tiek atņemta līdzekļi atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Ja mēs vēlamies virzīt uz priekšu klimata politiku, ja mēs vēlamies eh, strādāt pie tās, tad, manuprāt, eh, šāda prioritāšu uzstādīšana ir nepareizs lēmums. Un tāpēc mēs nevaram piedalīties šādā pilnvarojumā, kas tiek dots budžeta trilogam. Liels paldies eh, Tripels kundzei. Tagad apvienoto kreiso vārdā Portiškungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Um, ma, mana grupa vēlētos uh, politisku iebildumu celt, pat ja mēs atbalstām šo sarunu mandātu, bet es runāju par situāciju Grieķijā šeit un par situāciju Portugālē. Tas, ko nesen teica uh, Žans Klauds Junkers, divas valstis tagad un citas arī varbūt nākotnē uh, nonāks nebeidzamā taupības pasākumu ciklā aburtajā lokā. Viens taupību pasākumu cikls novedīs pie nākamā, un tam būs skaidri redzamas negatīvas segas, sekas uz valsts investīcijām un darba vietu radīšanu. Mums ir jāraugās tālāk nekā 2012. 13. gads, mums ir jānodrošina, lai Eiropas Savienība eh, nodrošinātu struktūru fondu finansējumu tieši šīm valstīm, lai panāktu, ka būtu ne tikai tādi avansa maksājumi, bet gan lai līdzfinansējums netiktu samazināts, lai būtu sadarbība ar savienības īstenotajām politikām, radot uh, investīcijas un jaunas darba vietas. Paldies! Tagad Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā Andrēsens kundzei vienu minūti. Priekšsēdētāji, kad mēs tagad uh, debatējam par to, kā glābt Grieķiju no bankrota, pasaulē valda finanšu ekonomiskā vētra, un tagad mēs prasām, lai savienības budžets tiktu palielināts par 5%. To mūsu vēlētāji Eiropā nevar saprast, tas grauj uzticību Eiropas Savienības institūcijām. Eiropas Savienības budžets mūs neizvedīs no krīzes, bet ir virkne jomu budžetā, kur var samazināt finansējumu. Neveiksmīgie projekti ir jāpārtrauc, ir bijuši dažādi pārkāpumi, reģionu un tautu tiesības netiek ievērotas, tas viss ir jāpārtrauc. Un parlamentam ir jābalso par 2012. gada Eiropas Savienības budžeta samazinājumu, jo pretējā gadījumā pilsoņiem būs jāpaļaujās tikai uz valstu un valdību vadītājiem. Paldies! Paldies! Andrejāsens kundzei un tagad nepievienojušos deputātu grupu vārdā Hartong kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs tagad runājam par 2012. gada budžetu un mēs, mana politiskā partija iebilst pret to. Mēs esam pret 5% palielinājumu. Šeit ir runa par dažādām iniciatīvām, par investīcijām Eiropas uzņēmumos, kas neko nedarī, nedos. 1,3 miljārdi eiro tiek paredzēts ITER projektam, un šies finansējums ir paņemts no citām programmām. Tas nozīmē, ka mēs pārskatīsim šīs programmas. Kaut gan es atgādinu, katrai valstī ir tiesības izteikt veto budžetam, un to var izdarīt arī Nīderlandes valdība. Un šis budžets var būt apstiprināts tikai tad, ja saldo būs nulle, kā to ierosina mūsu valdība. Un es ierosinu, aicinu citas valsts izmantot savas veto tiesības. Paldies Hartonga kungam! Tagad vārds Garīga Polēdo kungam no Eiropas Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Levandovska kungs vienmēr ir ļoti saprātīgs uh, savā darbā un jāsaka, šeit pilnvaras trialogā ir vēl būtiskākas nekā iepriekšējos gadus. 2012. gada budžeta uh, kontekstā mēs skatījām arī daudzgadu finanšu schēmu. Iepriekšējā trialoga raundā jūnijā mēs uh, piedzīvojām uh, neveiksmi pēc uh, pagājušā gada novembra. Es ceru, ka šoreiz izdosies panākt vienprātību institūcijām. Valcānī kundze savukārt ir ļoti saprātīgu mandātu formulējusi sarunā, iekļaujot visus nosacījumus, par ko ir jārunā nākošā daudzgadu finanšu plāna sakarā. Un šeit ir runa par 2020. gada stratēģiju, par budžeta izpildes izvērtējumu, par budžeta uh, pamatotību un visi citi elementi ir iekļauti uh, Baldzānī kundzes uh, sagatavotajā mm, mandātā. Kādēļ mums ir nepieciešams gūt panākumu šajā trialogā? No tā ir lielā mērā atkarīgs uh, uh rezultāts, kāds būs sarunām arī par daudzgadu finanšu schēmu. Uh, mēs pieprasām 4,9% pieaugumu uh, maksājuma apropriācijām. Ir jāparaugās ar, piemēram, uz to, ar kādām grūtībām saskars solidaritātes instruments, lai saprastu, ka palielinājums ir nepieciešams. Paldies! Tagad vārds Galiet kundzei. Paldies! Vēlējos pateikties mūsu referentei un uzslavēt viņas darba kvalitāti pie trialoga mandāta, domājot par 2020. gada stratēģijas, Eiropas tremestra un daudzgad finanšu schēmas eh, veiksmīgu īstenošanu. Dalība valstis eh, prasa veikt taupības pasākums, ignorējot pilsoņu intereses. Līdz ar to tiek samazināts finansējums pārtiks palīdzības programmai vistrūcīgākiem iedzīvotājiem, un tas ir simptomātiski. Eiropas komisija bija paredzējusi samazināt par eh, četrkārtīgi eh, šādu palīdzību. Tagad tikai viens eiro tiek tērēts gadā uz vienu iedzīvotāju, lai nodrošinātu tiesības uz pārtiku. Un tagad pat tas tiek apšaubīts, saskaroties ar dalību valstu pieprasītiem taupības pasākumiem. Tas liecina par mūsu morālo bankrotu. Mūsu tagad aizbildnoties ar tehniskiem juridiskiem iemesliem, tiek atteikta palīdzība vistrūcīgākiem iedzīvotājiem, bet tas ir ļoti graujoši Eiropas tēlam. Komisija ņirgājās par pilsoņiem un vēlētājiem, ko tā pārstāv, un tagad šī palīdzības tiek samazināta ar četrkārtīgi. Es ceru, ka jūs, komisār kungs, iebildīsiet pret šo uh, lēmumu un ka jūs ne ieklausīsieties mūsu prasībās trialogu sarunu raundā. Paldies! Tagad viena minūte Jensens kundzei. Jensens kundzes nav zālē. Dodu vārdu Elis kungam. Priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, izteikt eh, apsveikuma vārdus referentei. Viņai nācās strādāt ļoti sarežģītos apstākļos, jo tiek izteiktas ambīcijas 2020. gada stratēģijā. Uh, daudzi piekrīt, ka ir jāfinansē vairāki projekti, bet, protams, ir jāatrod finansējums šīm ambīcijām. Ir jāatcerās, kāda ir pašreizējā situācija, ir jāredz, kādas diskusijas notiek par eiro kā jau pieminēja Bokurušs kungs. Mūsu grupā mēs uzskatām, ka vairāk uzmanības ir jāpievērš jautājumam par to, kāda vērtība īsti ir naudai. Ir jāpaskatās, kurās jomās mēs varētu samazināt izdevumus. Komisija ir norādījusi, ka būs nulle pieaugums administrācijā. Mums ir jāpaskatās, vai nav arī kādu citu jomu, kur varētu rīkoties līdzīgi. Rudenī mums ir jāveic izvērtējums. Esam sagatavojuši apmēram 60 jautājumus komisijai, lai redzētu, kur īsti šī izpilde nav pareiza. Tāpat arī, varbūt es izklausīšos cīniskas, bet man šķiet, ka mēs esam visam uzstādījuši cenu, bet vērtības tā īsti nav nekām. Tagad uh, viena minūte vērtmanes kundzei. Paldies! Ar uh, eh, 2012. gada budžeta projektu pirmo reizi tiek iekļauti 2020. gada stratēģijas mērķi budžetā. Ir jādomā par bezdarbnieku līmenī Eiropas Savienībā. Kopumā tie ir apmēram 20%, Spānijā tie ir pat 40%. Šie skaitļi ir patiešām šausmīgi. Tieši tāpēc mēs arī saprotam, kāpēc Puerta del Sol laukumā iziet ielās jaunieši. Tiek eh, runāts par eh, jauno paudzi. Jauniešiem ir eh, jādod daudz vairāk. 2020. gada stratēģijā tiek runāts par, budžetā tiek runāts par 43% budžetu šīs stratēģijas mērķu, iz, mērķu izpildīšanai. Šī gada budžeta procedūrā ir jāparedz vairāk iespēju, lai mēs varētu sasniegt ilgspējīgus mērķus. Paldies Vērtmanas kundzei. Tagad pusotra minūte Vogan kungam. Yeah, uh, you, think... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi apzināmies, ka šī gada budžets un trialogs būs sarešķīts. Tieši tāpēc parlamentā mums ir jābūt skaidrībai par to, kādas ir mūsu prioritātes, mums ir jābūt gataviem par tām cīnīties. Citādi uh, mums nāksies pārdalīt resursus un atņemtos mūsu prioritātēm. Manuprāt, prioritāras ir tādas politikas, kas veicina izaugsmi un darba vietu rašanos Eiropas Savienībā, it īpaši laikos, kad dalībvalstis samazina savus izdevumus. Piemēram, kohēzija un struktūra fondi ir ļoti būtiski izaugsmas veicināšanai reģionos, Tieši tāpēc ir vajadzīgs adekvāts finansējums, un es atbalstu finansējuma palielināšanu struktūra fondiem. Pētniecība un attīstība universitātes akadēmiskās institūcijas arī ir svarīga joma. Novatoriskums ir vitāli nepieciešams. Mums ir jānodrošina, lai šīs novatoriskums pārvērstos uzņēmumos un darba vietās. Infrastruktūras investīcijas arī ir svarīgas. Investīcijas transportā, enerģijas tīklos platjoslas eh, interneta veicināšana tīpaši reģionos nodrošinās gan izaugsmi, gan darba vietas. Eiropas Savienībai pēc Lisbonas līguma stāšanās spēkā ir eh, jaunas pilnvaras. Tieši tāpēc mums ir jābūt gataviem piešķirt finansējumu šīm pilnvarām, un es gribētu aicināt komisiju izskatīt šo jautājumu tur tuvākajā nākotnē. Lielas paldies! Eh, Jensens kundze tēt ir ieradusies. Es redzu, ka jūs esat zālē. Dod jums eh, vienu minūtu uzstāšanās laika. Mēs eh, redzam, ka maksājumi radīs sarežģījumus šī gada laikā. Daudzi aizdevēji nevēlas maksāt. Tā mums ir jārod risinājums. Ir jāpārādās paredz, lai dalībvalstis varētu izmantot struktūra fondu līdzekļus. 2012. gadā es vēlētos norādīt uz to, ka enerģija noteikti ir prioritārā jomā. Ir jādomā par atjaunīgām enerģijām, tām ir jānodrošina vajadzīgais finansējums. Projekti rodas un šie projekti ir jāizteno. To mums noteikti vajadzētu atbalstīt. ITER projekts Komisija šeit izdarījis mums spiedienu, bet eh, jums vajadzētu izdarīt spiedienus padomi, jo tur mēs saskatām problēmu. Mēs esam par šo projektu, bet mēs neesam par to, ka eh, ITER dēļ tiek samazināts finansējums citiem bēdniecības projektiem. Tagad pievērsīsimies brīvā mikrofona procedūrai. Viena minūte Kelija kungam. Uh, Vispārīgi runājot, Nauda, kas tiek tērēta Eiropas Savienībā, tai vajadzētu dot vērtību, un to arī vajadzētu skaidri norādīt pilsoņiem. Taču, diemžēl, vērtības pievienošana un tās parādīšana ir divas atšķirīgas lietas. Mums vajadzētu to tā vairāk papētīt. Mums vajadzētu līdzsvarot budžetu Nākamais 2020. gada stratēģija ir izšķiroša Eiropas Savienības nākotnē. 2020. gadā mūs vērtēs nevis pēc mūsu budžeta lieluma, bet vai mēs esam izpildījuši šo stratēģiju. Ja mēs to izdarīsim, tad Eiropā būs eh, daudz labāka dzīve, būs vairāk izaugsmas, vairāk darba vietu, vairāk atjaunīgas enerģijas, vairāk novatoriskuma, vairāk uzņēmēju. Tieši tāds ir mūsu mērķis. Noslēgumā es vēlētos teikt, ka mums ir vajadzīgi pašu resursi. Tiklīdz tie mums būs, tā mums arī būs uh, nepieciešams mazāk laika budžeta apspriešanai katru gadu. Paldies eh, Kelī kungam. Tagad dodu vārdu gracias, nākamajai runātājai. Lielas paldies, priekšādētāji! Es vēlētos apsveikt Balzānī kundzi par šī ziņojuma sagatavošanu. Budžets ir pamatrīks, pamatinstruments un pīlārs visām Eiropas Savienības politikām. Eh, kopējai ārlietu un drošības politikai, eh, pētniecības politikai, ārējai politikai un tā tālāk. Visas šīs politikas būs bezjēdzīgas, ja tām nebūs finansējuma. Tieši tāpēc, ņemot vērā krīzi, pašlaik ir vajadzīgs spēcīgs budžeta komisārs, kas varētu stāties pretī šīm vajadzībām. Mums ir vajadzīga nauda, mums ir vajadzīga nauda izaugsmas programmām, jaunatnes un mācību programmām. Kā jau tika minēts, mums ir jāpalīdz tiem, kuriem klājas visgrūtāk. Vajadzētu, lai jūs rīkojaties kā politiķis. Jūs nedrīkstat strādāt kā statistiķis. Mums ir jānodrošina tas, lai mūsu maksājumi atbilstu saistībām. Tagad dodu vārdus vienu minūti Ferreiras kungam. Paldies, priekšādētāji! Ņemot vērā to, ka kopienas budžetā ir ļoti šauras robežas, atbildīgajiem ir grūti kaut ko mainīt. Tas ir brīži vien neakceptējami, ņemot vērā pašreizējo krīzi. Tiek piemēroti neakceptējami nosacījumi līdzfinansējumam. Mēs zinām, ka izmantošanas līmenis eh, kopen, kopienas eh, līdzekļos ir ļoti zems, pat tajās valstīs, kur, eh, krī, kuras krīze ir skārus visvairāk. Mēs Nedrīkstam turpināt šādā garā, mums ir vajadzīgas publiskas investīcijas. Līdz pat 10% ir. Es atvainojos. Tām valstīm, kurām šī palīdzība ir vajadzīga visvairāk, ir jānodrošina, lai tās varētu izmantot kopienas līdzekļus, lai nebūtu tā, ka šī nauda atrodas to uh, naudas lādēs, kuriem šī nauda īsnībā nav vajadzīga. Budžeta politikai ir ļoti svarīga loma, diemžēl tā tiek nepareizi veidota. Paldies, Nelson kungam vārds. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Tas jetzt? Jā. Ah, Herr Präsident, wir alle wissen. Priekšsēdētāji, mēs visi zinām, ka Eiropas Savienībā ir jāsavalk josta ciešāk. Te ir eh, runa par budžetu, ir jāatcerās par taupības pasākumiem dalību valstīs. Uh, Nākamajos gados ir, tiek runāts par uh, eiro pastāvīgās stabilizācijas mehānismiem, un uh, tas būs jāfinansē no dalībvalstu budžeta. Ja ir runa par taupības pasākumiem un to likšanu uz dalībvalstu pleciem, tad bieži viena mēs pilsoņu prātus vēl vairāk samulsinām. manuprāt, eh, mēs nedrīkstam tagad eh, svītrot dažādus atbalsta pasākumus. Es domāju, ka ir pietiekami daudz taupīšanas potenciāla. Vajadzētu samazināt Eiropas aģentūras, un tāpat arī vajadzētu vērsties pret krāpšanu. Vajadzētu domāt par tām summām, kas netiek izmaksātas. Tādējādi mēs varētu ļoti atvieglot budžetu. Tagad dodu vārdu Hercogs kundzēs vienu minūti. Paldies! Es gribētu izteikt divus ļoti konkrētus priekšlikumus. Sociālistu grupa atbalsta ITER projekta izbūvi, taču tā nepiekrīt 100 miljonu eiro atņemšanu septītajai pamatprogrammai. Mēs vēlamies, lai Trānseiropas tīkli un enerģijas programmas saņemtu 5% elastīguma robežu. Šīs elastīgums ir nepieciešams, mūsuprāt, tas ir priekšnosacījums, lai Eiropas Savienība varētu vairāk darīt izaugsmas labā. Yes. Un tālāk vārds uh, komisāram Levandovskungam. Jā, pavisam īs komentārs uh, gaidot trialogu, lai atbildētu uz diviem konkrētiem jautājumiem. Kapulas Santas kunga jautājums un Kraliera kundas jautājumu. Uh, mēs ļoti labi zinām, kas īsti ir noticis. Kopienu tī, Eiropas Savienības tiesas lēmums ierobežo mūsu kapacitāti uz tā saucamajiem krājumiem. Un tas būtībā nozīmē, ka apmērs tiek samazināts no 500 miljoniem eiro uz 113. Un tāpēc ir jāatrod uh, risinājums un iespējams jauns uh, tiesiskais pamats. Un Butikofer kungs uh, apgalvoja, ka mums uh, ir par maz uh, budžetā līdzekļu, lai reflektētu to, ka enerģētika ir prioritāte. Taču uh, ir kavēšanās Nabuko un citos projektos uh, šeit ar investīciju, jo ar investīcijām ir nobīde, jo uh, Eh, Azerbaidžāna šeit kavējas. Eh, viņi gan ir uzvarējusi vairākos Eiros projektos, lai tos realizētu, bet līdz ar to arī starpsavienojumi un vispārējais vienkārši ir process aizkavējas. Eh, saskaņā ar juridisko pienākumu mums ir jāmaksā 2012. gadā. Attiecībā uz tām valstīm, kuras ir eh, šobrīd ļoti sliktā situācijā, piemēram, Grieķija un arī citas, eh, jā, viņiem ir jātaupa, bet viņiem ir vajadzīgas arī investīcijas, lai viņu tausēmniecība varētu attīstīties. Eh, tālāk lūdzu došu vārdu referentē Palcānī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Debats bija ārkārtīgi dzīves un interesantas, un mēs uzklausījām virkni komentāru, daudz, kas ir teikts arī komitejās e, un grupās, un šķiet, ka par galveno stratēģiju esam viensprātis vairumā jautājumu. Budžets ir e, ļoti iedarbīgs instruments, lai varētu konsolidēt uh, valstu budžetus un nodrošināt tālāku izaugsmi, ņemot vērā e, to, ka notiek ekonomiskās attīstības lejupslīde šobrīd Eiropā, un nav zināms, vai šis process nav neatgriezenisks. Taču Eiropas Savienība galvenokārt koncentrējas uz prioritātēm. Uz šiem prioritātēm ir vērsts arī mūsu budžets. Tas attiecas arī uz investīcijām, nodarbinātībām. Mēs daudz runājam šodien par kohēziju, eh, zinātnisko pētniecību un izstrādi, novatorismu un citām jomām. Un budžets paredz finansējumu lietām, kuras mēs uzskatām par visbūtiskākajām. Budžets ir ļoti svarīgs instruments, un tam ir jākoncentrējas uz lietām, kas mums ir svarīgas. Tam ir jābūt virzītāja spēkam mūsu politikās, tam ir jāatjauno stabilitāte. Uh, Eiropā jāatdod stabilitāti mūsu vienotai valūtai, un uh, trialogā, cerams, valdīs eh, šī pati ļoti atbildīgā atmosfēra, un sarunas būs mierīgas, un tās uh, palīdzēs Eiropas Savienības nākotnē. Paldies, Balcānī kundzei! 12. šodien notiks balsojums, bet tālāk pāriesim pie nākamā darba kārtības politika. Tas ir kopīgās debats par kohēzijas politiku, un vispirms vēlos dot vārdu Pīpera kungam.